Lūdzu, ieņemiet vietas, darbie kolēģi. Atsākam sanāksmi. Lūdzu, apsēdieties savās vietās, dāmas un kungi. Paldies! Liels paldies! Atsākam sanāksmi. Vispirms man ir dažādas tehniskas lietas, kas man jums ir jāizstāsta. Paziņošu, kuras politiskās grupas ir izveidotas parlamentā. Ir izveidota Eiropas Tautas partijas un Kristīgo demokrātu politiskā grupa, tā ir ETP grupa. Viņiem ir 221 eh, biedrs. Progresīvās eh, sociāldemokrāta alianses politiskā grupa, ap, saīsinājums S un D, 191 biedrs. Eiropas konservatīvo un reformistu uh, politiskā grupa, EKR, 70 deputāti. Liberāļu un demokrātu Eiropas alianse, saīsinājumā ALDE, 67 deputāti. Konfederālā apvienoto uh, kreiso un uh, Ziemeļvalstu zaļo kreiso grupa GONGL e 52 deputāti. Zaļo politiskā grupa Brīvā Eiropas alianse vērts ALE 50 deputāti. Un Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa šī frakcija ar saīsinājumu FDD 48 deputāti. 58 Eiropas parlamenta deputāti ir pie politiskajām grupām nepiedaroši deputāti. Paziņojumi par uh, uh, politisko grupu izveidošanu saskaņā ar 32. panta 5. punktu reglamentā tiek nosūtīti priekšsādātājiem un līdz ar šo paziņojumu ir arī deklarēti. Atbildīgās Itālijas iestādes ar 18. jūnija uh, vēstuli ir paziņojušas. Uh,